neatkāpsies nekādos principiālajos jautājumos, un tādēļ aicinu komisiju. Jautāju arī jums, kādēļ nesam aktīvāk, kādēļ viņi var visu savu enerģiju izmantot. Hongkongas pilsoņiem tika solīta viņu pašu sistēmu pārvaldībai, un Ķīna tagad to atceļ ar valsts drošības likumu. Mēs vienkārši nevaram eh, tikai runāt par atbalstu eh, Hongkongas demokrātiskajiem spēkiem. Mums eh, mūsu vārdi jāpamato ar darbiem. Es neatbalstu to retoriku, kāda nāk no Vašingtonas, bet Margarita Tečera reiz teica, ja ejat pa ceļa vidu, tad uh, jum, jums brauc virsū no abām pusēm. Jānosaka, kur mēs uh, esam, tieši kurā vietā. Muito obrigado. Paldies. Nākošais runātājs ir um, Idaja Vilanev Ruiz. Priekšsēdētāji, vakar mēs runājām par Džarda Floida Nevas gadījumu. Ir ļoti būtiski sadzirdēt e e Eiropas zaļo deputātu sacītot. Es vēlos atgādinot arī citus uh, e, Nevas gadījumus. E Eiropas Savienībai ir jāpieprasa rīkoties atbildīgi visos šādos gadījumos pasaulē. Mums ir jāstiprina pārvaldības eh, struktūras, lai veidotu mūsu ārpolitiku balstoties uz daudzpusību, eh, dzimumu līdztiesību. Eh, un Hongkongā tiek pieprasīts saglabāt tiesības eh, manifestēt, eh, respektēt eh, Ķīnas Britu valdības nolīgumu, kā arī nepieļaut Britu vai Trumpa valdības iejošanos. Tāpat arī Mums ir jāveido attiecības starp Eiropas Savienības ķīmu, kas ir balstītas uz savstarpējiem nolīgumiem, respektējot ar atšķirības. Mums ir uh, Eh, mēs nedrīkstam pieļaut tādu tirdzniecības nolīgumu, kas neņem vairāk cilvēktiesības. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Karlos Puigdemons. Eh, Paldies, eh, augstais pārstāvi Hongkongas darbības. Principā ir uh, tas, ka Ķīna uh, grib likt, uh, respektēt Hongkongu, bet ko tas nozīmē? Nu, tas nozīmē ka Ķīna grib uh, uzspiest savu viedokli, un tas uh, nozīmē, ka tā sistēmu uh, pārnest uz pilnīgi visu valsti, un tas nozīmētu savukārt, ka Hongkongas iedzīvotāji piedzīvotā spiedienu un tās iedzīvotāji tikt uh, izsekot. Ja uh, Eiropas Savienība uh, vēlas uh, rīkoties aktīvi un aizstāvēt Hongkongas pilsoņus, tad a, mums ir a, jādiskutē ne tikai par jautājumu vienu valsts divas sistēmas, bet Eiropas Savienība būs parādījuši, ka tai ir a, viena principa, bet divi standarti piemērošanai. Un es gribu teikt, ka nepārāk uzticos diplomātijai, kas ir parādīju sakāpšanos Ķīnas spiedienu priekšā. Bet, Barela kungs, es esmu gatavs, ja būs kas, kas mani pārsteigts. Paldies, un tagad dodu vārdu Audrijus, deputātam Audrijusam Kubīģusam. Vienu minūti. Priekšsēdētāja kungs, Barela kungs. Jā, Protams, ka mēs nosodam to, ko Ķīnas varas iestādes dara, vēršoties pret demokrātiju un neīstenojot Hongkongai solītos principus. Mēs aizstāvam Hongkongas iedzīvotājus, viņu tiesības un autonomiju. Protams, ka Eiropas Savienībai vajadzētu īstenot spiedienu attiecībā uz Pekinu nākamnedēļ, bet redzam dažas paralēlas Ķīnas rīcībā. Viņi vēlas apdraudēt um, Hongkongas demokrātiju, kas nozīmē, ka viņiem ir uh, bail no šīs demokrātijas uh, saliņas. Un uh, bieži uh, vien tas tā ir. Tas mani uh, atgādina uh, arī uh, to, kā Padomju Savienība sabruka. Padomju Savienība bija bail no demokrātijas. Ķīnas uh, iedzīvotāji ir uh, gudri, saprātīgi. Ķīna ir uh, pelnījusi būt uh, globālās partnerības daļā, bet viņiem nevajadzētu būt uh, baidīties uh, no demokrātijas, viņiem vajadzētu mācīties no demokrātijas Hongkongā. Paldies. Turpinām runātājs sarakstu Miks Valis. The US Senate unanimously passed the Hong Kong Pagājušā novembrī ASV eh, mēģināja aizstāvēt savas eh, ekonomiskās eh, intereses. Tagad uh, protesti ir pārvērtušies uh, citā sistēmā, un Hongkongas opozīcijas uh, līderi uh, protests vada un ir iesaistīti ļoti lielas finanšu līdzekļi. ASV uh, protesti ir uh, plaši un uh, ASV uh, ir uh, vairāk uh, meldēnu cilvēku uh, ieslodzījuma vietās nekā bija uh, vēsturiskajā situācijā. Uh, 18. gadsimtā. Mums ir uh, vajadzīga cita rīcība un cita pieeja. <coughs> Paldies! Nākošais runātais Antonio Lopes Istūris. Ko mēs darīsim, ja mums būtu Nostradamus iespējas un mēs turpinātu diskusijas pār Izrēlu, kas vēl nav pat uzsākušas. Es atsaucos šeit uz to, ka mēs mūs uzrunāja kreisie spēki. Es vēlos arī eh, norādīt eh, kreisajiem un zaļajiem, kuri prata norad, no, nodalīt uh, diskusiju tematus. Kāpēc mēs par to runājam? Apsā apsēstības dēļ ir mūsu kolēģe no, eh, no kreisajiem, sauc viņu e, Viļanueva, kura runāja par, par Čīli, bet Čīla jau gadiem ilgi nav diktatūra. Es aicinu, ir citas diktatūras Latīņā Amerikā, mainiet savu toni, mainiet savu diskursu. Mēs runājam šeit par jautājumu, kas vēl pat nav pieminēts par iespējamo uh, aneksiju. Mēs šeit neesam, lai uzklausītu um, pirmsvēlēšanu paziņojumus, bet konkrētus faktus augsto pārstāvi. Muito obrigado. Paldies. Turpinām ar runātāju sarakstu. Marija Arēna, viena minūte. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu nedaudz apmulsusi, jo es tikko iepazinos ar balsojumu rezultātiem attiecībā uz aviācijas nolīgumu ar Izrēlu. Un esmu neizpratnē. Man nav skaidrs, vai mūsu institūcija vēl aizvien ir gatava atbalstīt multilaterālismu. Es dzirdēju, ka šeit kolēģi izteicās pret vairākām administrācijām, kuras mīdot kājām multilaterālismu un saskaņot eh, vakardienas balsājumu 430 deputāti pat sev neuzdev šo jautājumu, vai mēs respektējam šādu multilaterālismu. Un tāpēc Mana uzstāšanās neskar jūsu nostāju, Borelkungs. Es domāju, ka jūs esat pieņēmis eh, drosmīgus lēmumus Izraels-Palestīnas konflikta sakarā, bet man ir jautājums pašai sev par mūsu institūciju un mūsu kapacitāti nerun nepiemērot dubultus standartus. Mēs runājam par Ķīnu, Krieviju, bet, kad ir runa par Izraels-Palestīnas konfliktu, tad šķiet, ka mūsu lēmēju kapacitāte mums tiek eh, atņemta. Lūk, tā ir mana izp... Eh, tas ir mans apmulsums, Borelkungs, eh, taču, manuprāt, šis jautājums mums kā parlamentam ir jāpārdomā. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs. Natālija Lozo uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu eh, paust eh, no savas puses savu satraukumu, ko Izraēlas valdība ir iecerējusi anektēt daļu Izraēlas eh, rietumu, da, da, da, daļu Jordānas rietumkrasta. Šāda aneksija būtu nelikumīga, bīstama un spēku samēra saindētais auglis. Un neraugoties uz visu, kas mūs šķir, viena skaidrība un pārliecība mūs vieno. Tā ir pārliecība, ka spēks vēl nepiešķir visas tiesības, un pārliecība mums ir, ka. Um, Tiesiskumam vienmēr ir jātriumfē. Es to saku ņemot vērā savu lielo draudzību pret Izrēlu, jo draudzība nozīmē arī pienākums. Un es to saku tāpēc, ka es e, ticu un ceru Izraēlas demokrātijas sviedumam, un kā tad iespējams, ka redzot 2003. gadā um, savienotām valstīm uzsākot karu pret Irāku, kuram bija tik daudz negatīvu seku, kā, kā mēs varam klusēt, drauga loma nav klusēt, bet uh, Eh, celt trauksmi tam, kurš eh, riskē nomaldīties Eiropā. Mums ir jāapzinās arī, ka mieru var eh, nolikt tikai ienaidniekiem jums ir savs spēks, izmantojiet to uh, miera mērķiem. Atcerieties, ko sacīja Itshaks Rabīns. Tikai spēcīga tauta un valsts var salikt mieru ar saviem ienaidniekiem. Tā kā jūs esat spēcīgi, esiet taisnīgi. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs ir Ernests Turtasuns uz vienu minūti. Paldies! Izraels izziņot aneksija ir nopietnas pārkāpums starptautiskiem tiesībām un jā, izturis kungs, mēs vēlamies par to runāt, mēs nevēlamies to pieļaut. Uh, jo eh, vairums eh, parlamenta deputātu un valstu interesēs par šo jautājumu. Tāpēc, manuprāt, bija kļūdaini vakar neatlikt uz vēlāku laiku aviācijas nolīgumu ar izvēlu balsojumu, jo uh, Eh, tādā gadījumā, ja mēs to pieņemam, tad kādu vēstījumu tad mēs nosūtam eh, kā Eiropas Savienība. Tāpat es domāju, šis ir svarīgs brīdis. Mēs nesen runājam par to, lai Eiropas svars un balss tiktu vairāk ņemtu vērā starptautiskā arēnā un savienoties valstīs. Un šeit ir arī jārunā par visai nopietno Izraels lēmumu. Tāpēc es Eh, arī vēlos apsveikt eh, eh, lēmums no Eiropas diplomātijas puses šajā sakarā, un šobrīd ir laiks pavairot diplomātiskos vēstījumus, un Izraela ir jāapzinās, ka viņu rīcība nepaliks bez sekām. Uh, Un iespē, Izrēlai iespējams sava nostāja būs jāpārskat. Mums jūs, būs jādubulto pūliņi, mums jārīkojas apvienotajās nācijās drošības padomē, lai lēmumi tiktu pieņemti un lai šis jautājums arī apvienotajās nācijās tiktu skatīts. Paldies! Un atkal saskaņā ar e, runātāju sarakstu dodu vārdu Paulo Borkijā. Jā, paldies, priekšsētāja kungs. Augstais pārstāvi kungs. Es gribētu, lai komisija un arī kolēģi pieturas pie faktiem. Mēs šeit runājam par likumdošanas priekšlikumu demokrātiskā valstī un tādēļ brīnos par šo panikas celšanu, taču šeit Briselē varbūt daži jau ir aizmirsuši, kā demokrātija darbojas. Ja jūs piedāvājat izmeklēšanas komitejas un šaubaties par suverēnu valstu likumiem. Izrēla un Palestīna Viņiem jārisina uh, jautājumi kopā, uh, Eiropas Savienībā vajadzētu atturēties. Eiropas uh, Savienība ir tā kā, teiksim, suns, kas reja, bet nekož. Nākošais runātājs uz vienu minūtu - Dzjans Risens. Paldies, priekšsēdētāji, godātais Brelkungs. Uh, atkal tiek eh, rādīts ar pirkstu Izrēlu, kaut gan vēl nav skaidrs, eh, kādi ir jaunās Izraels valdības plāni. Turklāt situācija ir daudz sarežģītāka nekā eh, kolēģi šeit to izklāstīja. Neaizmirsīsim, ka šeit ir runa par teritorijām, kas kādreiz bija Palestīnas mandāta teritorijas daļa. Uh, Un tie, šīs teritorijas pēc tam tika Jordānijas okupētas un 67. gadā defensīva kara laikā tās nonāca Izraels armijas pārvaldībā, un tas šobrīd tā turpinās. Kaut vai tāpēc vien šie skaļie vārdi par aneksiju un starptautisko tiesību pārkāpumiem ir ļoti diskutabli. Katrā gadījumā Eiropas Savienība um, izdara kļūdu, uh, nostājoties kādā no pusēm atkārtoti. Un ja mēs vēlamies tiešām spēlēt kaut kādu lomu Palestīnas un Izraels uh, konfliktā, mums ir jāatmet šī vienas puses atbalstīšana. Šajā situācijā ir vajadzīgi starpnieki un nevis uh, uh kaut kādi uh, pamācītāji. Paldies, priekšsādātāji! Paldies! Nākošais runātājs Manu Pinēdā. Pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Barelkungs! Februāra sākumā jūs ziņojāt, ka E, Izrāles izziņotā aneksija nevar notikt bez iebildēm no Eiropas Savienības puses. Kā jūs e, vēl zināt, jūs sacījāt uh, Palestīnas pārstāvjiem savu skaidro nostāju. Pēdējais Izraels lēmums ir uz šobrīd vissmagākais Šeit ir runa par lielu uh, rietumkrasta daļu, praktiski trešo daļu. Tas nozīmē, ka tiek pilnībā uh, eh, likvidēts divu valstu risinājums. Kā jau vairāk kārtīgi Mēs eh, esam norādījuši Eiropas Savienības vārdi nav ar lielu svaru, ja tam nesako darbi. Es vēlētos zināt, ko gaida Eiropas Savienība, lai atzītu Palestīnas valsti, kāpēc netiek atcelts asociācijas nolīgums eh, un kāpēc netiek atcelta Izraels dalība e, Eiropas Savienības finansētās programmas? Kāpēc netiek noteikts ieroču embargo Izrēlai? Borelkungs, mums ir jāspēr soļi, lai nomainītu visspēcīgākā likumu ar prote protekcijas likumu. Miers ir jāveido tāda sabiedrība, kurā valda miers un sociālais taisnīgums. Paldies! Nākošais runātājs ir e Vins Insirs. Viena minūte. Herr Talman, Herr Josef Borel. Kur... Priekšsādātāja kungs, eh, Josefa Borela kungs, daudz eh, partijas eh, kolēģi šeit uzdeva jautājumu, ko tad mēs īsti darām. mēs runājam tikai par reakciju. Mēs savukārt mēģinam darboties preventīvi. Ja Izraela īstenos savus plānus, tad tas būs ļoti liels trieciens sarunām. Sarunas par divu valstu risinājumu ir jāatsāk. Un bez tam tas būtu pamats vēl lielākai polarizācijai, ekstrēmismam un varbartībai reģionā. Jo aneksija nozīmē starptautisko uh, tiesību pārkāpumu un arī uh, pārkāpumu otrajam pantam uh, līgumu starp ES un Izraēlu par asociāciju. Un uh, tajā pašā laikā uh, ir jānovērš arī tāda uh, lēna aneksija, veidojot apmetnes. Tādēļ mans jautājums augstajam pārstāvim, kādi pasākumi tiks veikti pret Nehanjāhu plāniem, lai pierādītu, ka mēs esam vērtību un demokrātijas savienība un aizstāvam to. E Paldies! Un, lai slēgtu tagad šīs kopīgās debatas par visiem trim jautājumiem, kas ir Covid-19 eh, krīzes radītās sekas, Hongkongas jautājums un eh, Rietumkrasta aneksija, dodu vārdu komisijas vicepriekšsēdētājiem un augstajiem pārstāvim ārlietās, Josepam Borelam. Combien de temps? Temps suficiente. Cik daudz būs laika manā rīcībā? 5 minūtes. Minūtes ir pietiekami, lai atbildētu uz 33 runātāju sacīto. Es ceru, ka es spēšu visu atbildēt pienācīgi. Bija liels prieks piedalīties šajās debatēs un arī būtu vēlējies rieģēt eh, savās atbildēs, taču es mēģināšu darīt eh, visu, ko es varu un vislabākā iespējamajā veidā par Izraelu, par aneksiju izskan nevairāki eh, viedokļi. Es varu tikai jums ziņot un arī. Tas jau izskanēja šeit, un ir diskutējums jautājums Eh, par starptautisko tiesību ievērošanu, bet 25 dalību valstis uzskata, ka šis lēmums ir pretrunā starptautiskām tiesībām. Vai, tā, vai visa šīs valstis kļūdītos? 25 valstis skaidri atbalstīja paziņojumu par to, ka tas ir pretrunā ar starptautiskām tiesībām. Kāpēc par to runājamies šobrīd? Mēs mēģinam to novērst. Mēs nezinām Izraels valdības plānus Eh, mēs to zinām, tie ir publiski, tā ir, ir, ir daļa no koalīcijas eh, eh, plāna, un to viņi arī skaidroja man un arī ministriem. Tā tad. Uh, mēs to zinām, mēs neīstenojam uh, strausa politiku, un ko mēs darām? Mēs darām to, lai diplomātiskā veidā panāktu to, ka tas nenotiktu. Kāpēc Eiropas Savienība neatzīst uh, Palestīnas valsts, tāpēc, ka Eiropas Savienība neatzīst nevienu Eiropas Savienību, vienkārši nav šādas kompetences vai kapacitātes. To veids dalībvalsts. Kādus soļus eh, mēs spērsim? Mēs redzēsim, nesasteigsim, neapsteigsim notikumus, mēģināsim paredzēt, bet eh, pilnīgi skaidrs vairākuma pozīcija, pat ja tā nav viena vienbalsīga. Es gribētu teikt, ka tā ir vienbalsīga, bet šī nostāja ir tā, ka pašreizajā situācija ir pretrunā ar starptautiskajām tiesībām. Par Hongkongu un Ķīnu var tikai jums piekrist. Ir jādara viss mūsu rīcībā iespējams, lai tiktu respektēti starptautiskie nolīgumi ar Ķīnu un nolīgums eh, starp Ķīnu un apvienoto karalisti, kad tā atstāja šo koloniju. Un tāpat arī mums ir jādara viss, lai mēs aizsargātu savas intereses. Ir vairāki citi jautājumi mūsu attiecībās ar Ķīnu, par kuriem mēs runāsim nākošajā eh, samitā. Eh, tā skaitā arī jūs tiem pieskārāties, bet mēs koncentrēsimies uz ļoti būtisku aspektu, kā krīze nes sev līdzi uh, Amerikas vadības krīzi, kur atkāpās ļoti būtiskā brīdī. Un arī starp uh, multinacionālo instanču vājums ir jānorāda, un šajā sakarā Eiropa nevar ļaut turpināties šim scenārijam, nu mums ir jābūt ar savu nostāju, tad, kad mēs runājam par strateģisko autonomiju. Mēs apzināmies, ka šī atkarība ir vēl lielāka, it īpaši tas izpaužas tādos kritiskos brīžos, kā šobrīd. Mums ir jā, jā, jāturpina stiprināt auto, strateģisku autonomiju, aizstāvēt mūsu principu un vērtību autonomā veidā un arī skaidrojot to, ko mēs vēlamies, aizstāvamies un arī to, ka mēs nevaram vienmēr piekrist e, savienotajām valstīm, kuri nereti pieņ, kuras nereti pieņem e, vienpusīgus lēmumus. Un mēs e, Atsevišķos gadījumos mēs varam ne, nebūt kopā ar viņiem un pieslieties viņu viedoklim, tāpat kā citos jautājumos, piemēram, tādos, kas skar uh, starptautisko krimināltiesu, bet uh, tomēr mums ir jāsargā mūsu transatlantiskās uh, partnerattiecības un jāpaturprāt arī tas, ka mums ir vienāda politiskā sistēma, kā tas, piemēram, no Ķīnas gadījumā. Tāpat es E, nevēlētos teikt, ka mums ir jāsacenšas ar Ķīnu it visā un visos jautājumos, jo ir ļoti e, daudzas lietas, kurās mums ir nepieciešams kopīgas dar e, darbības. Es domāju, ka šīs ir uh, ir būtiskākie jautājumi. Jā, vēl bruņošanās sacensību dēļ nevajag domāt, ka mēs gribam iesaistīties vai veicināt šādu sacensību, bet ir konflikti un uh, tie ir bruņot reizēm un nākošajā reizē, kā teroristi uzbrūk kādam ciemam malī un nogalina uh, visus iedzīvotājus, vai mēs viņiem nosūtīsim rezolūciju, lūgt viņus tā nedarīt, jā, bet es domāju, ka ir daudz efektīvāk izmantot mūsu izmanto, izvietotos spēkus un nodrošināt to, lai viņu rīcībā ir līdzekļi tādu gadījumu nepieļaut. Paldies! Paldies! komisijas vicepriekšsēdētājiem ar šo uzstāšanos mēs beidzam šīs kopīgās debatas. Un es atgādinu, ka rezolūcija priekšlikuma balsojums par Nacionālo drošības likumu Ķīnas Tautas Republikā attiecībos Hongkongu un Eiropas Savienības nepieciešamība aizstāvēt Hongkongas autonomijas līmeni notiks rīts. Līdz ar to mēs esam šīs debates pabeiguši. Un turpināsim skatīt eh, šodienas darba kārtību pēc tam, kad jaunais prezidijs ieņems vietu. Dārgie kolēģi, godātās kolēģis, pirms mēs sākam turpināt debatas, atklāšu pirmo balsošanas kārtu. Balsošanas kārta sāksies 10.30 un ilgs līdz 11.45. Tā pati procedūra tiek piemērot kā vakar. Visi balsojumi ir personāla balsojumi. Uh, un deputāti savus uh, balsojumus varēs atrast uh, plenārsēdes tīmekļa vietnē publicētajā dokumentā. Uh, paziņojumi par balsojumiem var tikt iesniegti rakstiski. Izņēmuma gadījumā tiek pieņemti šie skaidrojumi tikai līdz 400 vārdiem. Tagad atklāju šo te balsošanas kārtu. Līdz 11.45 varat balsot šo balsojumu rezultāti Eh, tiks pasludināta 2.15 pēcpusdienā šodien. Tātad tagad turpināsim eh, kolēģi debates, kas ir paredzēts darba, kārtības, darba kārtībā. Nākamais punkts ir cīņa pret eh, dezinformācijas kampaņām Covid-19 krīzes laikā un tās ietekmi uz vārda brīvību. Padoms un komisijas paziņojumu gribu īsi norādīt, ka uh, Šajās debatēs nav paredzēta brīvā mikrofona procedūra un arī zilās kartas nebūs iespējams izmantot. Un kā vienmēr sāksim ar Prijanšu kundzi no padomes. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji, godātie deputāti. Ārkārtēja veselības krīze joprojām valda pasaulē, un tas ir izraisījis arī tā saukto infodēmiju. Bieži vien pilsoņiem ir jāsaskars ar nepareizu vai neprecīzu informāciju, kas ne tikai rada sajukumu, bet arī apdraud dzīvību un veselību. Uh, lai e, cīnītos pret šo risku, padome ir uzsvērusi, ka ir jāintensificē kopīgi pūliņi cīņā pret e, dezinformāciju, e, cieši sadarbojoties starp Eiropas institūcijām, dalībvalstīm un sociālajām platformām. E, padomē ir vienprātība par to, ka ir jābūt efektīvākām metodēm, kā cīnīties pret dezinformāciju, neierobežojot e, pilsoņu tiesības. E, Un e, te ir jāievēro, protams, mūsu demokrātiskās e, vērtības, proti vārda brīvība un preses e, un plašsaziņas līdzekļu brīvība. Visas institūcijas, dalība valstis un pilsoniskā sabiedrība ir aicināta cīnīties pret šo informācijas pandēmiju. Daudz kas tiek darīts Eiropas Savienības institūcijās, sadarbojoties ar dalību valstīm, Stratkom darba grupa. Um, un, uh, Eh, arī eh, darbs, kas tika veikts pirms eh, vēlēšanām, tiek turpināts, un visaptvarošo pieeja visos līmeņos ir nepieciešama, lai cīnītos pret dezinformāciju. Šeit ir runa par monitoringu, dezinformācijas analīzi un dažādu iejaukšanos analīzi. Ir jānovērtē, vai nav pārkāptu datu aizsardzības noteikumi ir e, jāveicina medīprātība un apzināšanās pilsoņu vidū. Es institūcijas un dalību valstis e, tam būtu jāturpina sadarboties ar sociālo mediju platformām, lai sasniegtu augstākus e, caurskatāmības un atbildības standartus, runājot par dezinformāciju. Visas sabiedrības pieeja tiek uzsvērta arī uh, nesenajā paziņojumā par uh, Covid-19 dezinformācijas apkarošanu. Tajā tiek uh, izvērtēti pasākumi, kas uh, tiek veikti, lai cīnītos pret dezinformāciju un ieskatsēts arī, kas jādara tālāk. Prezidentūra ļoti nopietni uztver šo dezinformācijas jautājumu par Covid-19 un mēs speram soļus ciešā sadarbībā ar eh, dalībvalstu iestādēm, eh, es iestādām un aģentūrām un starptautiskajām organizācijām, kā piemēram PVO. 28. janvārī mēs jau uh, iedarbinājām uh, krīzes reakcijas mehānismu es par COVID-19 pandēmiju, apkopojot atbildīgos eksperts no dalību valstīm un es institūcijām civilās aizsardzības, veselības un konsālo lietu jomā. Šajā ietvarā dezinformācija bija viens no tematiem, ko mēs apspriedām. Mēs uzskatām, ka dezinformācijas kampaņas var būtiski traucēt arī um, ierobežojumu uh, um, pakāpenisku atcelšanu un vakcīnu un uh, terapijas uh, meklēšanu. Un mums jādomā arī par hibrīdu draudiem. Politikas un drošības komitejā pie tā tiek strādāts un arī um, videokonferencē ar uh, tieslietu ministriem. Um, šis drauds, dezinformācija nekur nepazudīs, un mums ir visiem kopīgi jāstrādā, lai būtu modri uh, Uh, un lai stiprinātu pūliņus cīnīties pret šo fenomenu Eiropas Savienībā un ārpus tās robežām. Ar Covid-19 saistītā dezinformācija šķeļ um, Rietumbalkānu valstis un arī citus reģionus. Zagrebā 16. māja uh, samitā uh, partneri vienojās sadarboties, cīnīties pret dezinformāciju un citiem hibrīd pasākumiem. Kā jau sākumā teicu, cīnoties pret dezinformāciju, mēs nedrīkstam aizmirst līdzsvaru starp pilsoņu tiesībām, saņemt pienācīgu informāciju un arī plašsaziņas līdzekļu brīvību. Šajos ārkārtas apstākļos eh, daudzas dalībvalstis pieņēma tālajošas pasākumus, eh, kas bija svarīgi, bija jārīkojas ātri, lai aizsargātu pilsoņu veselību. Daudz no šiem pasākumiem būtiski ietekmēja pamatiesības, demokrātiju un tiesiskumu, un tāpēc ir izšķirīgi svarīgi nodrošināt, lai šie pasākumi joprojām būtu proporcionāli Uh, laikā ierobežoti un tiktu regulāri kontrolēti. Ārkārtas pasākumi, kas tika veikti, lai cīnītos pret pandēmiju, netīkst, netrīkst tikt izmantoti kā aizsaks uh, cenzūrai, uh, informācijas virzīšanai vai pamatiesību pārkāpumiem. Ir ļoti svarīgi, lai valdības atbalstītu neatkarīgo mēdīju darbu, kas ir izšķirīgi svarīgi partnerciņā pret Covid-19 Mēdīja brīvība, pilsoniskās sabiedrības loma ir pelnījuši īpašu atbil, a, uzmanību, un tā ir arī a, mūsu atbildība kā padomē. Paldies! Liels paldies, valsts sekretārs kundze, un šodien mums ir tas lielais gods uzņemt mūsu vidū divus komisijas vicepriekšsādātājus šajās debatēs. Um, vicepriekšsādātāju un augsto pārstāvi Borela kungu un um, vicepriekšsādātāju Jūrovas kundzi. Un man ir prieks, ka augstais pārstāvis varēs pirmais uzstāties. Lūdzu, jums vārds Borela kungs. Paldies, priekšsādātājs kundze, godātie deputāti. Tas ir skaidrs, ka šī vīrusu pandēmija nav vienīgā pandēmija, ir arī šī tā sauktā infodēmija, um, informācijas pandēmija. Mēs saņemam daudz nepareizas, neprecīzas informācijas, un arī ir mērķērtas ārējo spēlētāju uh, dezinformācijas operācijas. Mēs esam redzējuši, ka dezinformācija var nodarīt uh, milzīgu kaitējumu. Uh, šādā te e, veselības krīzē tas ir vēl bīstamāk. Piemēram, esam redzējuši dezinformāciju, ka iedzerot e, balinātāju var e, izārstēt šo vīrusu. Es nevienu konkrētu vārdā nesaukšu, bet tas tika teikts. Vai, piemēram, ka mazgājot rokas mēs sev nepalīdzam. Uh, Tas var izraisīt arī noziegumus, piemēram, vandālisms pret 5G infrastruktūru dažās dalību valstīs, proti Nīderlandē. 2020. gada martā Eiropas līderi aicināja komisiju un augsto pārstāvi arī ar darbības dienestu rīkoties. Pagājuši nedēļ um, bija šī paziņojuma um, izskatīšana un kopā ar kolēģi uh, un eh, draugu vicepriekšsādātāju, kas ir atbildīgs par vērtībām. Eh, viņš arī devu ieguldījumu šajā paziņojumā. Šajā paziņojumā tiek apkopots, ko Eiropas Savienība ir darījusi, lai cīnītos pret dezinformāciju krīzē un pastiprinātu darbību. Rietumu demokrātijas ir bijušas uh, Uh, uzbrukumu upuris dezinformācijas jomā un ļaujiet man pievērsties galvenokārt ārējai dimensijai. Infodēmiju ir uh, izmantojuši dažādi spēlētāji, valstis un citi spēlētāji uh, no Krievijas dezinformācija, konspirācijas teorijas ir izplatītas, ir arī dezinformācijas kampaņas, kas ir vērstas pret es dalību valstīm un es kopumā. Uh, Eh, stāstot par to, ka eh, trūkst solidaritātes Eiropas Savienībā, tātad tiek sētas bāžas, un arī Ķīna tur ir iesaistījusies Krievijas um, avoti, tas, ka viņi īsteno dezinformāciju, tās jau nav nekas jauns, bet Ķīna ir iesaistījusies, un tas ir kaut kas jauns. Ķīna ir sākusi arī sevi lielīt, slavēt kā labāko sistēmu, kas var tikt galā ar pandēmiju. Uh, un uh, viņi vaino demokrātiju sliktā vīrusa apkarošanā. Jā, nu var jau sevi nedaudz paslavēt, uh, un visi to dara, kas tad sunim asti cels, ja ne pats, bet um, tam ir robežas, un uh, nevar vienkārši stāstīt, ka es esmu tas labākais, un vispārējie ir muļķi un neko nemāk izdarīt cīņā pret vīrusu. Uh, tā pašā laikā ir arī skaidrs risks, ka um, valdības izmanto šo pandēmiju, lai ierobežotu vārda brīvību un plašsaziņas līdzekļu brīvību. Iepriekšējās debatēs jau kolēģi, uh, tātad deputāti uz to atsaucās, un Eiropas Savienībai uh, ir stingri pret to jāiestājas. Bet ko tad esam darījuši, lai cīnītos pret šīm tendencām? Esam uh, atbalstījuši strateģisko komunikāciju un diplomātiju. Uh, mūsu kaimiņu valstīs, jo paši Rietumbalkānos esam regulāri publicējuši ziņojumus un um, at, uh, dalījušies ar dalību valstīm un starptautiskajiem partneriem un pilsonisko sabiedrību mūsu atziņās. Uh, cilvēki, kas strādā ārējās darbības dienas, tā uh, strādā ļoti svarīgu un smagu darbu. Uh, Mēs esam izmantojuši mums uh, pieejamos instrumentus, lai cīnītos pret dezinformāciju krīzes laikā. Esam uh, izmantojuši arī uh, mūsu sistēmu, kas iesaista dalību valstis. Tas ir labs tīkls un kopš pandēmijas izcelšanās ir izveidota informācijas apmaiņas platforma par dezinformāciju, par šo te vīrusu. Uh, Esam pastiprinājuši mūsu sadarbību ar mūsu starptautiskiem partneriem NATO un G7 un viņu ātrās reakcijas mehānismu un esam sadarbojušies arī ar ANO un PVO. Raugoties nākotnē, mēs pastiprināsim mūsu darbu, strādājot pie publiskās diplomātijas un uh, stratēģiskās informācijas, cīnoties pret dezinformāciju un uh, ātrāk izmantosim ātrās informācijas apmaiņas sistēmu, sadarbosimies arī ar privāto sektoru, NVO un uh, cīnīsimies pret uh, preses brīvības uh, pārkāpumiem, lai radītu drošāku mēdīju vidi. Mums um, stabilitātes un miera instrumenti ietvero šeit arī paša programma, lai cīnītos pret dezinformāciju, kas var sāsnāt konfliktus. Uh, Neiedzināšos detaļās, bet man šķiet, ka tagad uh, Jurovas kundze uh, caurskatāmības un vērtību vicepriekšsēdētāja varētu turpināt pastāstot par darbu ar sociālo mēdīju platformām un citiem partneriem. Paldies! Paldies, vicepriekšsādātāji, un tagad dodu vārdu komisijas vicepriekšsādātāji Jurovas kundzei. Priekšsētājs kundze, godātie eh, mm, deputāti, cienītās deputātas, mēs eh, tikko dzirdējām, kā Borela eh, kungs runāja un lietoja vārdu infodēmija, kas ir nu, līdzīga vārdam pandēmija atvār, atvasināts. Tie ir procesi, kurus piedzīvojam. Un tas ir tādēļ, kādēļ pieņēmām lēmumu sagatavot komunikāciju. Un komunikācijas nosaukums ir uh, saprast faktus pareizi. Mums ir nepieciešams veids, kā izprast tos soļus, kādi ir vērsti, lai mēs cīnītos pret dezinformāciju. Mums jau bija zināma prakse, Covid-19 kontekstā nesākām darbu absolūti no nulles, un būtībā mums ir tāds darba saraksts, runājot par platformām un to, kas tiek darīts Tā komunikācija, kuru mēs sastādījām, mēs runājam par avotiem dezinformācijai, veidu, kā tā tiek izplatīta un mērķi. Žozefs Borels runāja par ārvalstu avotiem šai dezinformācijai, un es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Mums ir jābūt arī vērīgiem, un mums arī jāraugās, kas notiek mūsu pašu mājās. Mums ir, ir mūsu uh, ziņas jāizplata par Eiropu, par Eiropas Savienības atbalstu Covid krīzes laikā, un ir tiešām laiks, lai mēs to aktīvi darītu, nevis ļautu citiem aizņemt visu uh, publisko vietu. Tagad par komunikācijas kanāliem. Kā tiek izplatīta dezinformācija, it īpaši tieši saistas platformas. Ļoti atzinīgi vērtēju tos pasākumus, kādi ir veikti, lai cīnītos šajā krīzē. Un es domāju, ka tas, ka mēs aktīvi strādājam un veidojam um, platformas palīdz skaidrot jaunās politikas skaidrāk. Mēs ar platformām esam vienojušies, ka uh, tieši uh, saites uh, iespēja sasniegt um, Pasaules veselības organizācijas tiešsaites lapu tiek publicētas un reklāmas tiek uh, atceltas. Aptuveni 80 miljonu koronavīrus saistītu reklāmas paziņojumu tika novērsti. Mums ir nepieciešama arī caurskatāmība un atskaites sistēma. Pilsoņiem jāzina, no kurienes nāk informācija un kā tā ir izplatīta. Mums ir eh, jārunā par eh, šīm politikām, mums ir ļoti skaidri jānorāda uz eh, to, kā informācija tiek sastādīta un ne tikai komisija vien, bet arī cilvēki tieši saistē vienkārši tiek informēti par to, kas notiek. Tagad par to, kas ir šīs dezinformācijas mērķi. Mēs, Eiropas Savienības pilsoņi, melošana nav nekas jauns, ne arī tik ļoti. Uh, uh, biedējoši šajā laikā. Tas, kas mani biedē, ir tas, ka mēs šiem meliem tik ļoti viegli cera, uh, uh, tos uztveram. Mums ir ne, jāatbalsta brīvi un neatkarīgi plašsaziņas līdzekļi. Mums ir jāveido labāk izglītības pasākums, ir nepieciešama digitālās izglītības pasākumi un komisija rīkojas ļoti aktīvi šajā virzienā, lai uh, paaugstinātu pretestības spēju un kritisko izvērtēšanas spēju visiem. Mēs gribam tāpat arī atbalstīt faktu pārbaudas un Eiropas digitālo mediju institūciju. Mēs 9 miljonus eiro pētniecības tā sauktiem hubiem dalību valstīs novirzīsim. Tāpat ir jārunā par vārda brīvību šajā kontekstā. Tas ir mūsu pamatprincips. Un likumi, kas paredz kriminālu nozīmi atbildību par dezinformāciju, var būt postoši un var sarežģīt žurnālistu darbu, ieviešot pašcenzūru un ierobežot vārda brīvību. Tas ir jānorīta. Labākā cīņa pret dezinformāciju ir brīvi, daudzveidīgi plašsaziņas līdzekļi. Uh, spēj, pretoties spējīgas demokrātiskās institūcijas, kurām uzticas pilsoņi. Un es gribu to uzsvērt, jo es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgs mūsu politiku uh, veids. Es uh, negribu veidot nekādu patiesības uh, ministriju. Jūs zinat, ka dzīvoja agrāk sistēmā, kur bija tikai viena oficiālā patiesība, kur netika pieļauti dažādi viedokļi. Uh, vārda brīvība ir demokrātijai nozīmīga, visnozīmīgākā. Un tāpat arī, piemēram, konkurētspējas politiku sekas ir tādas, ka pilsoņi gūst labumu no dažādiem piedāvājumiem. Tāpat arī pilsoņi gūst labumu no vārda brīvības. Komisija strādā pie konceptiem, atbildot uz dezinformācijas kampaņām. Mēs veidojam Eiropas demokrātijas aktīvas rīcības platformu un vēršamies pret dezinformāciju šajā kontekstā. Es tiešām ļoti augstu novērtēju to, ka mēs varam kopā sadarboties ar to komiteju, kādu izveidojot šeit parlamentā, jo es domāju, ka sadarbošanās un sadarbība var nest tiešām ļoti vērtīgus augļus. Paldies! Paldies vicepriekšsādātājs kundzei. Tagad diskusijas. Pirmais frakciju vārdā uzstāsies Bilčika kungs Eiropas tautas partijas vārdā. Lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsādātājs kundze, vicepriekšsādātājs kundze, augstais pārstāvi kungs, padoms pārstāve Covid-19 parādīja, ka dezinformācija var nonāvēt cilvēkus tāpat kā nonāvē demokrātiju. Mums jācīnās pret meliem mūsu publiskajā telpā, un tas jādara sistemātiskāk. Dezinformācijai cīnoties pret to, mums ir vajadzīgas uh, spēcīgākas apkarošanas kampaņas. Uh, dezinformācija no Ķīnas un uh, Krievijas mums Eiropā jāpratojas ar vienu balsi un eh, jāaizstāv mūsu eh, informācijas sniegšanas veids. Mums ir eh, nepieciešamas sociālo mediju platformas, kas cīnītos pret dezinformāciju. Es atbalstu komisijas priekšlikumu par ikmēneša skaidru situācijas atspoguļojumu, un es domāju, ka sociālo mediju platformām jādarbojas atbildīgi un caurskatāmi jāstāsta par to, kā tās cīnās pret dezinformāciju. Lai mūsu pilsoņu drošību paaugstinātu šeit Eiropā, mums ir fakti jāaizstāv no meliem un zinātne no melu ziņām un jāstāv žurnālisti. Un to mēs varam darīt uh, tikai kopā, lai būtu efektīvi Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies Bilčiča kungam! Tagad uh, sociāldemokrāta frakcijas vārdā kolēģi Pīrī lūdzu. Priekšsēdājs kundze, uh, dezinformācija apdrauda demokrātiju, mūsu vērtības un ietekmē mūsu e, intereses. Pandēmijas laikā, kā ministrs kundze uzsvēra, tas apdraud arī dzīvības. Un tādas nāvējošas e, sekas e, neapstādina to autors izplatīt šādas kampaņas. No Ķīnas un Krievijas esam redzējuši masīvas kampaņas un tā tam nevajadzētu notikt globālas veselības krīzes laikā. Komisijas komunikācija ir ļoti nozīmīgs solis, lai radītu skaidru, pamatotu un efektīvu atbildi. Mums ir nepieciešams striktāki soļi. Eiropas Savienība saskars ar bezprecedenta. Um, informācijas eh, un melīgas eh, informācijas kampaņām. Mēs eh, šodien balsosim par īpašas komitejas izveidi, lai cīnītos pret dezinformāciju, un tas ir veids, kā aizstāvēt mūsu demokrātiju, un Eiropas parlaments ir gatavs uzņemties atbildīgu lomu. Paldies! Paldies kolēģei! Nākamā runātāja Pagāra Acantu Runda kundze, lūdzu. Presidenta. Paldies, priekšsēdētājs. Dienās, kad bija visvairāk nepareizi informācijas saskara ar to brīdi, kad Eiropas parlaments un citas institūcijas nebija pienācīgā veidā reaģējušas uz epidēmiju un tika izmantota šī neaizsargātības iespēja. Jo Tā ir viena no stratēģijām vainot demokrātismu, un maz aizsargātie elementi ir tie, caur kuriem šīs stratēģijas tiek izmantotas. Tiek meklētas personas, kuras ir atkarīgas no mēliem, kas ir fanatizētas, kuras rīkoties kā jaunie saldā, zaldāti jaunajā karalaukā, kas ir internets. Un šie fanātiķu pulki mēģina eh, vāģināt eh, mūsu demokrātijas, un tas ir ļoti būtiski. Tāpēc viņi mēģina mūs iebiedēt, bet mums ir jāizstāv mūsu vārdbrīvība un arī fanātismu pandēmija, kas var uh, paveikt savu melno darbu. Uh, tos tie ģeostrateģi, kuri vēlas iznīcināt mūsu demokrātiskās sistēmas. Mēs pret to cīnīsimies un uzvarēsim. Paldies kolēģei! Tagad turpinam diskusijas. Demāna kungs, identitātes un demokrātijas grupas. Kolēģi, mēs eh, esam uz bīstama ceļa. Aizvien eh, vairāk eh, tiek apdraudēts mūsu rietumu demokrātijas pamats brī, vārda brīvība un Eiropas uh, komisāri, protams, nāk klajā ar rīcības plānu pret dezinformāciju, par strateģisko uh, komunikāciju, ir darba grupa uh, un brīdināšanas sistēma. Un privātais sektors tiek uh, aicināts cīnīties pret dezinformāciju pēdiņās. Faktu uh, pārbaudītājiem ir jāpārbauda informācija, uh, Un eh, šeit, protams, arī eh, ir spēkā, kas maksā, tas pasūta mūziku. Un kurš tad pasūta šos faktu pārbaudītājus? Un tas viss, protams, eh, tāpēc, ka um, iedzīvotāji aizvien mazāk klausās tradicionālajās partijās un viņi zaudē vāru pār pilsoņiem. Uzmanīgi ar šo Uh, slēpto cenzūru, lai dzīvo vārda brīvība un daudzveidība. Paldies! Tagad uh, turpinās uh, Lagodinsko uh, kungs uh, zaļā vārdā, lūdzu. Paldies, priekšsēdājs kundze. Mums vajadzētu saprast uh, to, ka nu, nekad nebūs jā, iespējams pilnīgi visas problēmas atrisināt, kas ir saistītas ar dezinformāciju. Mēs esam politiķi un um, nav tādas pieejas, kas uh, būtu derīga pilnīgi visam, taču mums jābūt skaidrībā par sākuma punktu. Sākuma punkts ir aizstāvēt mūsu demokrātiju, nevis kaitēt tai. Tādēļ mūsu stratēģijai būtu vajadzētu skaidrai. Pirmkārt, cīnīties pret um, dezinformāciju no ārpuses. Otrakārt, uh, izglītot interneta uh, izmantotājus un treškārt aizstāvēt vārda brīvību un personīgo viedokli. Mēs redzam, ka Eiropas institūcijas ļoti aktīvi rīkojas. Paldies Borēla kungam par pareizo ietveru. Mēs nerunājam tikai par melīgām ziņām, mēs runājam par cīņu starp to, kā mēs pasniedzam informāciju. Un no otras puses nedrīkstam antidemokrātiski kļūst. Uh, nu, piemēram, Ungārijā draud krimināla atbildība par melīgām ziņām par Covid, tāpat arī Polijā tiek pieņemta likuma un tāpat arī Bulgārijā attiekas darbinieki ka pret tiem tiek vērstas darbības, jo viņi tikai gribēja brīdināt par to, ka pietrūkst zāļu. Mums ir jāaizstāv, nevis jāizpost demokrātija. Daudzi šeit ir pārstāvēta un vienbalsīga ir nozīmīga, un mums jāaizstāv gan dažādie viedokļi, gan arī uh, minoritātības un uh, dažādās valstis, uh, ba, dažādas balsts arī sieviešu un citu balsts. Mums ir jāinvestē uh, vairāk izglītībā, nevis jāsamazina līdzekļi par 20%, kā MFS tagad uh, jāfinansē uh, labāk un jāizglīto pilsoniskā sabiedrība, un tā mēs varam aizstāvēt demokrātiju. Paldies! Paldies, turpinājam ar. Uh, diskusijām Buksādē Vilauba. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienība saskaras ar bezprecedenta ticamības krīzi kopš Brexit 16. gadā. Atsevišķas institūcijas ir norādījušas uz ārējo spēlētāju vainu, taču jāapzinās, ka dezinformācija nenāk tikai no turienes, ir kaut kas jauns, meli vienmēr ir pastājuši un parasti parasti nākuši no varas. Atcerēsimies, ka. Uh, Bībeles eh, pirmās lapuses Ādams un Ieva tiek izdzīti no paradīzes melodēļ, bet šeit mēs runājam ne tikai par brīvību, bet arī par censūru. Es esmu satraucies par to, ka šīs datu pārbaudes eh, struktūras tagad noteiks, kas ir pareizs un kas nē, kas, eh, jo var gadīties, ka tās aizstāv savas intereses. Korona krīze parādīja to, ka ne visi var tik dezinformēti, sākot ar, vai sniegt dezinformāciju, sākot ar Ķīnu, um, PVO vai. Um, Eh, masmēdījiem uzticēt, ka šis parlaments būs tikai tā pareizā institūcija, nebūtu pareizi. Paldies! Eh, turpināsim eh, Lagos kungs, nākamais runātājs, bet neredzu viņu šeit zālē. Tad turpinās runātāja kārtībā. Nākamais runātājs Tomaka kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādētājs kundze ir skaidrs, ka visa šī laika ritumā un arī korona krīzes laikā mēs saskaramies ar vēl vienu šoku. Tā ir dezinformācijas plūsma. Šāda situācijas vēl nav bijusi nepatiesās ziņas nāk no Krievijas federācijas. Mēs Polijā, Rumānijā, Baltijas valstīs zinām, cik ļoti Krievija ir specializēta dezinformācijā. Borela kungs, šie uzbrukumi ir ļoti skaroši arī Eiropas kohēziju. Un tas, ko jūs teicāt, ir ļoti pareizi. Ir nepieciešama atbildība.